Wir kommen jetzt zu Tages... Tagad mēs eh, ķersimies klāt pie darba kārtības punkta. Afet. Darba kārtība Afet paliek viens pats. Frau Piri hat darum gebeten, dass wir im Laufe. Kolēģi lūdzu, lai mēs eh, šīs sanāksmes laikā šodien un rīt eh, iekļaujam arī Turcijas jautājumu darba kārtībā. Mēs mēģināsim rīt pēcpusdienu šo jautājumu iekļaut. Es domāju, ka tas tiešām ir pareizi un nepieciešams, lai mēs strādātu pie šie jautājuma. Tagad Someone from the delegation to Moldova. Kāds no dele Moldovas delegācijas, kurš piedalījās misijā? Ā, ah, Sautiešu ah, kungs pats ir atnācis ļoti labi. Tad mēs varam sākt un eh, runāt par ceturto punktu. Informācija par prezidenta vēlēšanām Moldovā. Sautiešu kungam tagad vārds lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies par to, ka uzaicinājāt mani runāt par misiju, Eiropas parlamenta delegācijas misiju novērošanai prezidenta vēlēšanai Moldovā. Tas bija pirmās tiešās vēlēšanas, prezidents vēlēšanās šajā valstī kopš 1996. gada. Kā daudz no jums jau zina, tas ir pirmā, tikai pirmā kārta sociālistu partijas līderis Igors Dodons, ko uh, nu, saka, viņš esot pro-krievisks kandidāts, viņš saņem 48,5% no balsīm, un uh, viņš tad nesasniedza tādu rezultātu, ka viņu varētu ievēlēt uh, jau 3. oktobrī. Un uh, pro-eiropiskā pro kandidāta Māja Sandu, tā, viņai no akcijas un caudrētās partijas, liberās partijas, viņa saņēma 38,2% no balsīm. Un uh, līdzdalība vēlēšanās bija apmēram 50%. Jā, un Eiropas Savienība mūsu parlamenta misija bija, lai mēs um, aicinām atbalstīt visvairāk nepieciešamās reformas balstiem. Mums ir, bija arī uh, iespēja šo vēstījumu uzsvērt un atkārtot. Sanāksmos mēs eh, tikāmies arī eh, premjerministru un eh, parlamenta spīkeru Moldovā. Kā jūs zināt, tad parlamenta delegācija bija daļa no kopīgās misijas ar citām delegācijām, no starptautiskām organizācijām, kas pilnībā bija iesaistīta šajā mm, sākotnē izvērtējumā un bija arī konference. Mēs pilnībā šeit pastāstījām par mūsu secinājumiem. Mums bija ļoti laba sadarbība citām parlamentāriem asamblējām uh, Eiropas Savienības pārstāvniecībā Kišiņevā. Un šie sākotnēji paziņojumi un starptautiskās reakcijas jau bija arī, jūs visu to varat pārbaudīt uh, no OSCE, ODHR. Un uh, tas mēs secinām, ka šīs pamatbrīvības tika e, e, ievērotas un bija konkurence šajā, ievērot principi šajās vēlēšanās, bet tomēr bija administratīvo e, resursu pārkāpumi, šeit caurskatāmības nebija pilnībā nodrošināta un arī bija tendenciāls mediju ziņojumi. Un, lai uz, gribētu uzsvērt uh, izcilo organizāciju šajā vēlēšanu procesā. Būtiski nākotnē ir, ka trīs ceturdaļas no komisāriem, ieskaitot arī no klātesošajiem bija sasniegt rezultāti, un, eh, un tieši modāļas puses rez, re, devītais darbs sniedz labus rezultātus. Un bija arī sievietes kandidātes, eh, deviņas bija sievietes kandidātes, viena no viņām sasniedz arī otro kārtu. Tas ir tiešām uzlabojums parlamentā eh, vēlēšanās saistībā 2004. gadu tas varētu būt tāds pagrieziena punkts Moldovas nākotnē, lai arī sievietē būtu, sievietēm būtu iespējas aktīvi piedalīties politiskajā dzīvē un arī kandidēt uz uh, sabiedrībā svarīgajiem amatiem. Preses konferencē arī es uzsvēru nozīmi medijiem. lai tie nebūtu tendenciozi, lai uh, izpildīt pret kandidātiem ar vienādu respektu. Un uh, šīs uh, vērēšanas uh, tomēr varētu uzsvērt, ka ir jāpanāk uzlabojumi. Bija arī iespēja uzklausīt vairākas iestājas puses no dažādām politiskajām partijām, no medijiem, no NVO. Un arī ilgtermiņa novērotāji izdarīja secinājumus paliek tomēr arī bažas. Viens no jautājums ir arī par uh, finansējumu, caurskatāmību, par caurskatāmības trūkumu kopumā, ir tīpaši raugoties uz finansējumu, par iespējām manipulēt medijus. Tas arī izlaisa lielas bažas. Sagatavošanās sanāksmēs, kur bija runa par uh, vēlēšanu kampaņu organizēšanu, mediju un televīzijas kanālu darbību tika vērtēts par to, kā mediju medijiem būtu iespēja efektīvi piedalīties un ievērot eh, mediju noteikumus. Un noslēgumā gribētu uzsvērt, ka mums politiskās spēku pienākums ir eh, spēlēt lomu, lai novērstu spriedzi. Un šādu negatīvu retoriku un sniegt Moldavas eh, iedzīvotājiem iespēju veikt politisko izvēli starp eh, politiskajām programmām un abiem kandidātiem. Mēs šeit gaidām otro vēlēšanu kārtu. Tā būs novembrī novembris vēdienā, 14. novembrī. Un eh, mēs gaidīsim, kāda būs eh, noslēdzošie rezultāti šīs, šajās svarīgajās eh, vēlēšanās, jo tā, kā jau teica, ir pirmās tiešās prezidenta vēlēšanas kopš ilgāk laiks. Es nieks paldies, kas niecāt man iespēju runāt šeit. Paldies par uzmanību. Vielen Dank. Liels paldies, priekšsēdētāji. Paldies kā mūsu delegācijas biedrs, kas novēroja vēlēšanas Moldavā, es arī gribētu pateikt pāris vārdus. Pirmkārt, gribētu uzsvērt uh, to, ko Igor Šaltas tikko teica. Mēs tiešām novērojam uh, brīvas, uh, taisnīgas vēlēšanas Moldavā gan galvaspilsētā, gan provincēs. Un galvaspilsētā jāsaka, ka uh, visi uh, vietējo vēlēšanu komiteju darbinieki bija ļoti labi sagatavoti, zināja likumu, ļoti aktīvi darbojās, un arī kandidātu novērotāji bija ļoti eh, profesionāli, un arī vēlēšanas tika ļoti profesionāli norganizēts. Arī provincēs mēs nekonstatējām pārkāpumus, eh, viss tika pienācīgi organizēts, bet, piemēram, Orhei pilsētā, kur mērs boikotē vēlēšanas, jo viņa atbilstieties kandidāts tika diskvalificēts, mēs eh, novērojām, ka cilvēkus kavēja eh, doties balsot, un to darīja policija. Bet, nu, gal galā visi tomēr varēja nobalsot, kas gribēja balsot. Mēs nekonstatējām pārkāpumus, bet provincē mēs redzējām, ka cilvēkus iebiedēja un kavēja doties balsot. Mēs novērojam vēlēšanas arī uh, tuvu Piedņestras reģionam. Arī tur nekādus pārkāpumus nekonstatējām, nekādu krāpniecību, bet mēs redzējām zinām spriedzi. Un uh, bija arī uh, ziņots, ka Uh, cilvēki ar autobusiem tika atvesti balsot, kas nav nelegāli, kas nav nekāda krāpniecība, bet, protams, ka viņi droši vien tika atvesti ar cerībām, ka viņi balsos par kādu konkrētu uh, kandidātu. Elektroniskā balsošanas sistēma ļoti labi darbojās uh, daudzos vēlēšana iecirkņos, un tas uh, neļāva balsot vairāk kārt vai uh, krāpties. Uh, un dažos reģionos tomēr redzējām spriedzi. Kā jau Šoltas kungs teica, mēdīju objektivitāte un finansējums partijām ir divi jautājumi, kur būs vēl jāizpēta jautājumi, jāuzlabo lietas kopā ar Moldovas republiku. Tagad prezidenta vēlēšana kampaņas ietveros uh, Eh, būs svarīgi jautājumi, piemēram, cīņa pret korupciju, tieslietu sistēmas stiprināšana šajā valstī un visbeidzot arī um, cīņa pret uh, krāpniecību banku sistēmā šajā valstī, un tas tiešām lielos apmēros arī skar cilvēkus. Tie būs jautājumi, kas uh, būs aktuāli nākamajam prezidentam, lai arī kurš tas būtu. Uh, Atbalstu visu, ko teica Igors Šaltes. Paldies par ļoti caurskatāmo veidu, kā viņš vadīja mūsu delegāciju un atbalstu visu, ko viņš teica, ka vēlēšanas no, noti, noritēja korekti un demokrātiski, un mēs labprāt arī piedalīsimies otrajā vēlēšanu kārtā. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies! Un tātad pēc iespējas vairāk un biežāk jābalso vai jāpiedalās vēlēšanās. Kristēja kungs, lūdzu. Pirmkārt, gribētu apsveikt Moldovas valdību ar to, ka viņi ļoti labi norganizē šo vēlēšanu procesu. Neaizmirsīsim, ka Moldova nav prezidentāla republika. Prezidenta pilnvaras ir svarīgs, bet tās ir ierobežotas, un tā ir valdība, kurai būs jāīsteno reformas. Un tas mums būtu jāpaturprātā, runājot par Moldovu. Ja pareizi saprotu, tad um, pēc dažām stundām starptautiskais valūtas fonds varētu sniegt mums labas ziņas, apstiprinot uh, um, pastāvošo nolīgumu starp SVF un Moldovu. Un trešā lieta, ko gribēju pieminēt, nu, gribu novēlēt Maja Sando, tautas partijas kandidātei vislabāko uh, uh veiksmi. Uh, Viņai būtu jādarbojas iekļaujoši un jā, jāpievēršas konstruktīvi aktuāliem jautājumiem, runājot ar vēlētājiem. Un gribētu atsaukties uz Demokrātiskās partijas vēlētājiem. Liela daļa no viņiem ir krieviski runājošie. Paldies! Austravičijos kungs, lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Es domāju, ka mums eh, būtu jāatzīst, ka demokrātisks un caurskatāms ietvars bija nodrošināts, eh, lai noritētu vēlēšanas Moldovā. Tas ir būtisks solis uz priekšu, tas ir simbolisks eh, norādījums reformām, pierādījums reformām, kas ir īstenotas politiskajā jomā šajā valstī. Patiesībā juridiskais ietvars, kas ir mainījies Moldovā, kā jau tas iepriekš tika uzsvērts, kā to teica kolēģi, nozīmē to, ka prezidents, kuru ievēlēs tauta, būs joprojām tomēr ar ierobežotām pilnvarām. Mēs dzirdam daudzus solījumus un uh, arī dzirdam par skandāliem priekšvēlēšanu kampaņā, mums vajadzētu tomēr būt realistiskiem, novērtējot tās iespējamās izmaiņas, ko varētu nest gaidāmās vēlēšanas. Patiesībā šajās vēlēšanās bija daudz kandidātu, bet daudzi atkāpās, ko es eh, redzu kā eh, saprāta un konsolidācijas uzvaru uh, kas uzvarēja priekšvēlēšana cīņā. Un es apsveicu Kristēja kungu. Tātad viņš apsveica Eiropas Tautas partijas kandidātu, kurš varētu piedalīties otrajā kārtā kā vadošais kandidāts, un tā ir pozitīva konsultācijas zīme. Uh, Šajā nedaudz haotiskajā kampaņas atmosfērā, atsaucoties uz Dodonu kungu, kurš starp citu bija sarunu vedējs uh, pievienošanās noliegumam ar uh, Eiropas Savienību, un viņš tagad ir par uh, noliegumu pārskatīšanu, un katru reizi Viņš min uh, ciešāku saikņu atjaunošanu ar Krieviju. Kā tad uh, šīs lietas salāgot, es nezinu, bet uh, kā jau daudz vēlētāji Moldovā mm, klausījās viņa lielajos solījumos un sekoja tiem, bet es domāju, ka tas ir Moldovas pilsoņu zinā izvēlēties nākamo prezidentu kurš, manuprāt, būs uh, ļoti būtisks reformu procesā. Mums ir vajadzīgas reformas un pārmaiņas uh, pozitīvā virzonā, jo mēs zinām, ka kampaņā bija ļoti aktuāli sociāla-ekonomiskie jautājumi, un mēs ceram, ka nebūs tāda situācija, kad uh, politiskās institūcijas valstī rīkosies pret Uh, pretēji valsts nākotnes interesēm. Tātad mēs ar lielām cerībām raugāmies uz otro kārtu, kas ir gaidāma, un uh, Maija Santo ļoti skaidri iestājas par Moldovas nākotni Eiropā, kuru es personīgi lielā mērā atbalstu. Paldies! Sēdētājs runā bez mikrofona. Grazie, Presidente. Ha avuto modo insieme ai colleghi. Paldies, priekšsēdētāji. Man bija iespēja uh, piedalīties šajā ļoti svarīgajā vēlēšana novērošanas misijā. Vispirms gribētu pateikties parlamenta darbiniekiem par profesionālo rīcību un izpalīdzību šajā braucienā un gribētu pateikties arī mūsu priekšsādātājiem Irgoram Šoltes, kurš ļoti uh, labi vadīja šo delegāciju uh, Uh, un ļoti kooperatīva atmosfēra vadī, valdīja, un mēs visi aktīvi darbojāmies, lai veiksmīgi pildītu savu pienākumu. Es domāju, ka mēs varam diezgan pozitīvi novērtēt uh, vēlēšanas. Uh, um, vēlēšanas notika mierpilnā atmosfērā, bet arī um, piekrītu. Um, Iepriekšējiem runātājiem, ka redzējām zināms pārkāpumus, bet uh, tas neietekmē vispārējos rezultātus. Tātad vēlēšana rezultāts bija ļoti pozitīvs, un šis uh, pozitīvais solis uz priekšu ir arī pozitīvi jānovērtē. Es domāju, ka mums ir eh, jāatjauno mūsu sadarbība ar šo valsti. Uh, un jādod šai valstī Eiropas perspektīva. Jā, protams, ir bijuši skandāli pēdējos gados šajā valstī, jo īpaši šīs krāpniecības gadījums, kad vairāk kā miljārds dolāru pazuda no trim lielākajām bankām valstī un uh, izmeklēšanas joprojām notiek. Mēs esam kontaktējušies ar uh, iestādēm, ar prezidentu, ar uh, premjeru, ar parlamenta spīkeru un uh, mēs saņēmām apliecinājumus, ka viņi tiešām ir apņēmušies atrast vainīgos un tos sodīt. Bet joprojām ir uh, šobrīd aktuāls jautājums par caurskatāmību un par to, kāda bija iespējama šāda liela apjoma krāpniecība. Bet, kā jau Šautas kungs teica, ir uh, jābūt ļoti striktām pārbaudēm no revīzijas palātas puses, bet arī uh, Tātad jākontrolē partijas ne tikai priekšvēlēšana laikā, bet arī visu laiku, bet ņemot vērā, ka šīs bija pirmās vēlēšanas kopš ilga laika un ka Moldovas konstitucionālā tiesa ir atzinusi par pieņemamu grozījumu, kas tika pieņem, piedāvāts pirms dažiem gadiem, tad šīs izmaiņas varētu novest pie tā, izmaiņām, kā tiek uh, vadīta valdība un kā tiek skatīti ārpolitikas jautājumi, uh, kā veikt uh, reformas. Tie visi ir jautājumi, kas uh, konstitutīvas ietvaros nav tomēr prezidenta pilnvaros, uh, bet uh, redzēsim tad, kā tiks ievēlēts prezidents un premjers. Uh, Uh, vada valsti, patiesībā mums ir jāraugās tagad, kā notiks uh, otrā vēlēšana kārta. Es domāju, ka spriedze joprojām pastāvēs, bet es gribētu visiem lūgt um, saglabāt uh, aktīvo iesaisti politisko grupu partneriem vajadzētu uzsvērt, ka ir jāturpina cīnīties pret korupciju. Uh, un jācenšas saglabāt caurskatāmību. Daudz no mūsu kontaktiem ir uh, bijuši ar partijām, kas uh, nav pilnīgi korekti rīkojušās, un uh, Eiropas Savienība nevienmēr ir sadarbojusies ar tiem uzticamākajiem cilvēkiem šajā valstī. Mums ir jādomā arī par Eiropas Savienības tēlu, izraugoties mūsu partnerus. Paldies! Paldies! Es ar prieku uzklausu savus kolēģus. Viņi atzīst rezultātu demokrātiski pati, ja netika atbalstīti Eiropas Savienības kandidāti. Mēs izvairīsimies no Uh, šādas pieejas, uh, no konfliktiem, ja mēs izvairīsimies no šādas pieejas arī Ukrainā. Eiropas politika, ja vēlamies, lai tā būtu patiešām eiropeiska, mums ir jābūvē tilti, jāveicina uh, kontinentālā integrācija Eiropas kontinentā, un Krievija arī ir Eiropas partneris, ar kuru ir šāda politika jāveido. Tātad es uh, Esmu ļoti priecīgs uzzinot, ka demokrātisko vēlēšanu rezultāti ir atzīti un ka tauta, eh, kurai eh, gribam palīdzēt eh, dzīvot mierā un nevis karā, tiek atbalstīta. Paldies! Festhalten, dass eine Wahlbeobachtungsgruppe tas, ka Ukrainā tika konstatēts, ka bija brīvas un demokrātiskas vēlēšanas, un demokrātiskās institūcijas uh, uh ir ievēlējuši parlamentu un uh, prezidentu demokrātiskās vēlēšanās, to nevajadzētu apšaupīt ar šo piezīmi, kur jūs izteicāt. Tas ir pilnīgi noteikti tā ir, tas nav apstrīdēts. Un, uh, starp citu, Ukrainā uh, vienmēr ir uzsvērts, ka pat Austrum Ukraina uh, un Krīma um, vēlēšanās un referendumos vienmēr ir paudusi proeiropeisku vairākumu, un tas viss ir ar varu sagrauts, un um, um, nav pieņemami tas, kas ir noticis ar Krīmu, ko mēs tur esam piedzīvojuši, un starp citu. Uh, tā ir tā mēraukle, eh, ko arī izmanto Lepenas kundze, saņemot atbalstu no Putina. Paldies tagad Kalnietes kundze, lūdzu. Um. Sandra, lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu paust savu apmierinājumu par to, ka prezidenta vēlēšanas eh, šī pirmā kārta tiek atzīta kā uh, godīga. Un tomēr es gribētu arī eh, vērst uzmanību, kolēģi uzmanību uz to, ka būs otrā vēlēšana kārta. kārta un joprojām ir problēmas kurām mums vajadzētu pievērst uzmanību. Uh, un to vajadzētu uzsvērt arī nacionālajām iestādēm un centrālajai vēlēšana komisijai. Viena no problēmām, protams, ir eh, plašsaziņas līdzekļu brīvība. Ja 80% plašsaziņas līdzekļu eh, ir viena cilvēka rokās, tad, protams, tas ietekmē arī vēlēšanu rezultātus. Plaši zināms Moldovā ir arī tas, ka vietējā un reģionālajā līmenī uh, plaši tiek izmantoti administratīvie resursi tie kandidātiem, tātad tie kandidāti, kuru rīcībā tādi ir, tos izmanto. Vēl viens uh, jautājums ir saistīts ar caurskatāmību attiecībā uz uh, kampaņas finansējumu. Ir nevienlīdzīga situācija. Uh, Un eh, centrālajai vēlēšana komisijai būtu jāprasa pievērst lielāku uzmanību eh, vēlēšanu likumam un tam, kā tas tiek īstenots. Un vēl viens aspekts, kas ir eh, tāds pavājš, ir tas, kā tie pilsoņi Moldovā, kuri šobrīd dzīvo vai strādā ārzemēs, kādas ir viņu iespējas piedalīties vēlēšanās jo viņu skaits ir diezgan liels. Un pēdējais un um, tas pats dīvainākais uh, aspekts, kas droši vien nemainīsies šajās vēlēšanās, bet kas ir uh, plaši apspriests, ir uh, izmaiņas vēlēšanu likumā, tā sauktais 47. pāns, kurš aizliedz kandidātiem parādīties kopā ar uh, svarīgām politiskām personām. Un tas ir tas visdīvainākais pants uh, pat Āfrikas valstīs, kas neizlieks par demokrātijām, nav šāda likumdošanas normu kā, kā šī. Es vēlētos, lai pēc otrās vēlēšana kārtas mēs varētu uh, teikt to pašu, ka vēlēšanas bija caurskatāmas un taisnīgas, godīgas, un ka tas ir tiešām bijis liels solis uh, politiskās situācijas normalizācijas virzienā Moldovā. Paldies! Es jums varu pateikt, ka, ja Dadaus kungs eh, būtu drīkstējis eh, parādīties, eh, vienoties ar Putinu, tad viņš saņemtu nevis 60, bet 70% balsu Moldovā. Diemžēl viņam tas bija aizliegts. Erstens, wer lässt es nicht zu? Und zweitens. Pirmkārt, tas uh, nav atļauts, un otrkārt, es tāpat to nesapratu. Un līdz ar to ar šo darbkārtības punktu esam tikuši galā un pāriesim pie nākamā punkta, kas ir uh, viedokļu apmaiņa ar Žānu Artuī par uh, budžeta uh, komitejas uh, braucienu uz gāzu. try to survive. Meine Damen und Herren, Dāmas un kungi, sirsnīgi sveicu jūs visus. Skatot šo darbu kārtības punktu, īpaši sveicu kolēģi Artu Ī, kurš ir budžetkomitejas priekšsēdētājs. Viņš uh, apmeklēja gazas joslu Viņš saņēma mandātu no priekšsēdētāja Šulca, kas tika sniegts arī man, bet es ne, nevarēju braukt līdzi, diemžēl, jo man bija citi pienākumi, un ar to īkungs eh, to apvienoja ar citu braucienu. Un šeit ir runa par to, kā eh, rietumkrastā un gazā a, eh, lietas attīstās a, saistībā ar humanitāro situāciju un to ietekmi kādu sniedz Eiropas Savienības finansēšanas pasākumu tur. Un pirms tam neviens Eiropas parlamenta deputāts eh, nebija spējīgs uh, apmeklēt gāzes joslu, netika atļauts tas. Un kopš 2011. gada tā ir, bet paldies Dievam ar šo braucienu tas ir pārtraukts, un es ceru, ka kolēģis uh, ir atvedis mums ne tikai sliktas ziņas. Lūdzu, jums vārds ar tīkungs. Merci. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, eh, dargie kolēģi, ka uzņemat mani šo pēcpusdienu, lai es jums varu izstāstīt par to, ko redzējām no 18. līdz 21. jūnijam um, uh, Gazā un uh, Jordānijas rietumkrastā. Tas bija uh, Mārtiņa Šulca mandāts, mūsu priekšsādātāja mandāts doties šajā braucienā. Es kā kom, uh, budžeta komitejas priekšsādātājs vadīju šo uh, komandu, lai mēs uh, novērtotu, kā tiek izmantoti tie līdzekļi, kurus sniedz Eiropas Savienība. Tie ir apmēram 300 miljoni uh, kas tiek eh, doti katru gadu Palestīnai un kas padara Eiropas Savienību par lielāko šī reģiona finansētāju. Mums bija eh, iespēja uz turien doties eh, kopā, godātais ārlietu komitejas priekšsādātāja kungs, bet mūsu darba kārtības diemžēl to nepieļāva. Uh, Es uzstādīju nosacījumu, jo neviens parlamenta deputāts, kurš 2011. gadu nebija bijis Gazā, un uh, arī ārlietu dienests um, tur iesaistījās, un uh, mēs varējām pavadīt nakti Gazā, un varējām arī no deviņiem nākamajā dienā līdz trījiem pēcpusdienā būt šajā vietā, kas veicināja šīs misijas veiksmīgu norisi. Un es gribētu izteikties par tiem projektiem, kuru finansēšanā Eiropas Savienība dod savu ieguldījumu. Un es centīšos izvērtēt uh, kādas ir a, attīstības problēmas ekonomikā, ar kurām saskars a, palestīnieši, jo īpaši Gazā. Bet, kā jau teicu, man bija arī iespēja doties uz uh, Jordāns rietumkrastu. Runājot par šī brauciena darba kārtību un uh, balstoties uz to protokolu, kur sastādīju un esmu publicējis savā tīmekļa vietnē, stāstīšu jums par to. Es biju Izraels pusē, pie robežas, bet arī Gazā, protams. Es biju Kerem Šalomā, uh, kas ir uh, pārejas punkts, uh, jo īpaši preču uh, transportā, un tas bija tiešām iespaidīgi, cik daudz smago mašīnu šķērsoja šo um, pārējais punktu Gazā katru dienu iesaistā, ierodas apmēram 800 um, smago mašīnu. Uh, un ir ļoti striktas kontrolas eh, šo mašīnu saturam. Izrēlieši tiešām ļoti strikti eh, kontrolē, eh, lai nekādi materiāli vai aprīkojums nebūtu ko varētu izmantot uh, ieroču radu, ražošanai vai uh, tuneļu stiprināšanai starp gāzu un Izrēlu. Drošības kontekstā uh, kas ir ļoti, ļoti strikts uh, un dažādi ierobežojumi ar pastāv, ko uz, uzliek uh, Izrēla. Tas viss nozīmē, ka Gāza kļūst par tādu kā geto un uh, Gāzas atjaunošana ir ļoti darbietilpīga un ekonomiskā situācija ir patiešām dramatiska. Bezdarbs ir 40% un jauniešu vidū 60% un visi cilvēki, ar kuriem varēja tikties, uzstāj uz to, ka gazas iedzīvotāji um, um, nedomā, ka viņiem ir kaut kādas nākotnes izredzes vispār. Es uh, atklāju dažādas uh, privātās iniciatīvas, uh, uh, vienu uzņēmumu apmeklēju un vienu uh, fermu, zivjaudzētāvu, uh, kas ļoti pozitīvi strādā un uh, tic nākotnē. Es apmeklēju arī kādu uh, darbnīcu, kurā ražo bērnu drēbes, un tās tiek tiešām arī labi novērtētas, tās tiek arī eksportētas uz Eiropu un arī apmeklē infrastruktūras projektus, jo tātad konkrēti um, ūdens attīrīšanas iekārtas, uh, kuras tiek būvētas desmit gadus jau, un tur simts miljonu eiro ir uh, atvēlēti bet ar tiem nepietiek, lai šī uh, attīrīšanas iekārta varētu sākt strādāt. Tur ir vajadzīgi vēl 20 miljonu eiro. Un, uh, Jautājums varētu būt tāds, ka ja mēs konstatējam, ka šī uh, attīrīšanas iekārta varētu sākt strādāt, es neesmu pārliecināts, uh, vai uh, šie tīkli vispār vēl būs uzbūvēti, kas šos ūdeņus varētu novadīt līdz šai attīrīšanas iekārtai. Uh, Tāpēc ir jādomā, kā novadīt ūdeņus līdz šī attīstīšanas iekārtai. Uh, tā atrodas apmēram 100 metrus no robežas ar Izrēlu. Un uh, no Izrēlas puses man teica, ka uh, Izrēlas lauksēmnieki labprāt izmantotu šos attīrītos ūdeņus, lai apūdeņotu savus laukus. Es konstatēju, ka dažādas privātās uh, iniciatīvas ar mikrokredītiem atbalstīts iniciatīvas uh, um, nes cerības un uh, veicina uzņēmēja darbības aktivitātes uh, šajā reģionā, un mēs varētu atbalstīt šāda veida aktivitātes, uh, lai veicinātu privātās uh, iniciatīvas. Protams, uh, ir arī uh, um, jārunā par apmācību, par izglītību un uh, varbūt arī jāpalīdz veidot prakses vietas, uh, jo nav vēl pietiekami daudz uh, uzņēmumu, kas ražotu un kas varētu uzņemt visus mācīties gribošos. Un tad mēs bijām arī Jordāns rietumkrastā, kā jau teicu, un tur man bija iespēja um, censties uh, saprast, eh, kas ir noticis ar šo eh, bēgļu plūsmu un kolonizācijas uh, aspektu. Un, uh, es um, domāju pat, ka šiem beduīniem varētu būt uh, tādas dažādas aktivitātes. Viņi ir eh, gaudzē gan aitas, gan kāzas, bet viņi arī izmanto lauksaimniecības zemi. Jordānijas rietum, Jordānas rietum krastā. Es nezinu, kādos apstākļos viņi strādā, bet eh, tās ir tās galvenās peļņas iespējas viņiem. Un tad, protams, arī jārunā arī par problēmām, kas ir saistītas ar eh, to, uh, struktūru sagraušanu, kuras ir mm, palīdzējis būvēt Eiropas Savienību. Jā, šīs summas nav uh, milzīgas, uh, daži desmit vai simti tūkstoši eiro, bet tam ir būtiska ietekme uz iedzīvotāju dzīvi. Uh, Un šeit es eh, runāju par zonām, kuras tiek nodotas eh, Izraels iestādēm eh, pēc Oslo nolieguma. Ko izrēlieši mums stāsta? Viņi saka, ka ir jāizstrādā masterplāns, lai jebkāda būvniecība tiktu iepriekš apstiprināta. Ir diezgan sarežģīta procedūra, bet izrēliešu. Uh, klusēšana, um, tad viņi klusē, viņi nedod atbildi jau pusotru gadu, un uh, es redzēju dažādus uh, infrastruktūras objektus, uh, Eiropas Savienība tur ir darījusi, ko varējusi, tā strādā uh, ļoti rūpīgi, respektējot visas procedūras, uh, uh kas arī ir raksturīgi Eiropas Savienībai, un es konstatēju, piemēram, uh, Uh, ceļa posmu, kas uh, bija pie kādas apdzīvotas vietas, un uh, tas viss bija ļoti labi īstenots, tātad asfaltēta šoseja, trotuāri ar apmalītēm un arī um, dažādi žogi un apgaismojums, tas viss ir īstenots, tas viss bija perfekti, bet uh, ne no vienas, ne no otras puses nebija nekādu uh, citu ēku, un, un uh, šis ceļš nonāk pie ciema, un tad mēs redzam, ka ciemā ceļi nav asfaltēti, lampas ir tikai šur tur uz ielām, un es teicu, ka varbūt iedzīvotāji interesēs būtu drīzāk uzlabot šīs uh, um, pilsētas ceļus, nekā būvēt ceļu ārpus uh, šī ciema vai pilsētas. Tas ir mans personīgais viedoklis. Varbūt, ka dažkārt tās ir mūsu pašu procedūras, kas ir pārāk prasīgas un uh, nav pilnībā piemērotas vietējām vajadzībām. Uh, Varbūt, ka tur būtu jāparedz lielāks eh, manevrēšanas iespējas mūsu pārstāvjiem, kas darbojas uz vietas. Runājot par finansējumu. Eh, tur es arī eh, sastādīju zināms secinājumus un ieteikumus, un man tomēr bija sajūta, ka nav tādas globālas vīzijas Mums nav tāds globāls vīzijas par to, ko mēs vēlamies panākt un izdarīt Palestīnā. Un nav arī uh, pietiekama koordinācija. Ir pārstāvniecība, Eiropas Savienība ir pārstāvēta, tā, tā tad ir savu pārstāvniecība, tā dara, ko var, tā ir ļoti skaidrs rīcības plāns. Uh, Tā arī, um, tātad tur darbojas arī nevalstiskās organizācijas, bet uh, Dalībvalstu pārstāvniecības arī tur ir, un uh, es nespēju pārliecināties, ka ir tāda patiesa līderība no Eiropas Savienības lī, uh, pārstāvniecības puses attiecībā uz attīstības aģentūrām un citām iesaistītajām struktūrām. Un uh, neizskatījās, ka koordinācija panākt kaut kādu progresu. Uh, Un Gazā arī nav nekādā valdības koordinācija, Hamas to neuzņemas. Un tā kā nav šīs koordinācijas no vietējo iestāžu puses, tad mums eh, nebija pārliecība, ka Eiropas Savienība uzņēmās šo funkciju. Un nav tādas vienas institūcijas, kas uzņēmtos šo koordināciju. Es domāju, ka atsaucoties uz maniem novērojumiem par privātiem iniciatīvām ekonomikas jomā, es domāju, ka mums vajadzētu censties uh, vairāk atbalstīt tādus pasākumus, kas veido uh, šo te ekonomisko uh, pamatu, nevis atbalstīt tādas lielas infrastruktūras projektus, bet tādas nelielākas iniciatīvas, kas veicina savukārt citas iniciatīvas. Uh, Un eh, jādomā par to visos projekta posmos. ja mēs runājam par lieliem projektiem, ir eh, atsāļošanas iekārtas attiecībā uz jūras ūdeni, un šeit būtu jābūt eh, piesardzīgiem un uzmanīgi jāraugās, kas var būt efektīvāks. Mums ir jārada uh, tādi uh, apstākļi, lai varētu veidot sadarbības projektus starp Gāzu in, un Izrēlu. Tas attiecas gan uz uh, dzeramo ūdeni, gan uz uh, notekūdeņa attīrīšanu. Un uh, pirms 20 gadiem man bija iespēja 96. gadā būt Gazā, un toreiz tur bija rūpniecības vienības uz robežas starp Gazu. Uh, un Izrēlu. Un uh, tas uh, ļāva uh, Gazā cilvēkiem īstenot saimniecisko darbību. Tātad kādus secinājumus mēs varam politiski izdarīt? Un šeit, priekšsādātāja kungs un dargie kolēģi, gribētu jums teikt, ka es esmu budžeta komitejas biedrs un uh, Es negribu pārkāpt savas pilnvaras. Es ļoti labi apzinos, ka tā ir jūsu komiteja, kurai ir pilnvaras šajā jomā. Bet kāds tad ir šis eh, lomu sadalījums starp Izrēlu, kura īsteno savu palestīniešu teritoriju okupācijas plānu un eh, starptautisko sabiedrību, kas uh, uztur vēl uh, cerību Palestīnā, mm, neskatoties uz to, ka uh, Izrēla uh, nepieļauj tālāk attīstību Palestīnā. Mēs uh, veicam tiešām būtisku darbu, īpaši humānajā jomā, un uh, es tikos arī ar. Um, ģenerāli, kurš atbildīgs par uh, koordināciju starp Palestīnu un Izrēlu. Viņš ir kā starpnieks, uh, kuram ļoti svarīgs ir masterplāns, un uh, viņš cenšas uh, rast uh, līdzsvaru, bet es domāju, ka Eiropas uh, Savienība varētu uzņemties uh, tādu izteiktāku politisku lomu, jo man šķiet, ka šeit nav pietiekama saikne starp uh, mūsu uh, pozīciju kā lielākiem donoram Palestīnai un galvenajam mm, tiesniecības partnerim ar uh, Izrēlu. Un tas viss nav saistīts ar politisko līmeni, ar miera procesu, un tur Eiropas Savienība uh, ir marģināli, ja var tā teikt un eh, šī um, attālinātība mani mulsina. Un es gribētu uzsvērt arī to, ka Eiropas Savienība nespēja eh, godīgi um, atklāti runāt ar mūsu palestīniešu un izrēļu draugiem. Uh, Proti um, mēs nespējam aicināt uh, izrēliešus um, mazināt uh, apgrūtinājumus, ko viņi uzliek palestīniešiem, piemēram, runājot par uh, izbraukšanu no teritorijas. Un varbūt, ka nevajadzētu tik ļoti apgrūtināt Palestīnas valsts izveidi, visu laiku radot bailes un bažas Izraels un Palestīnas iedzīvotājiem par uh, Uh, drošības situāciju, jo pēdējos divos gados ir daudz bojā gājušo abās pusēs. Ir jārunā ar palestīniešiem, lai viņi um, patiesi iesaistās samierināšanās procesā uh, un jāpārliecina viņi, ka viņiem arī ir sava atbildība uh, dažādos projektos, ko finansē Eiropas Savienība. Es domāju, ka uh, mēs būtu ieguvēji, ja būtu lielāka skaidrība par uh, mūsu finansējumu, ko sniedzam Palestīnai un kā tas tiek izmantots. Bieži, ka, bieži dzirdu šo te novērojumu, uh, ka jaunieši uzskata, ka viņiem nav nākotnes, un tā ir uh, neizturam situācija taču. Mums ir jāatjauno miera process, jāpāriet no vārdiem pie darbiem, un Oslo nolīgums tika noslēgts pirms 20 gadiem. Paldies, uh, priekšsādātāja kungs, par šo iespēju izteikt manus uh, novērojumus šeit jūsu komitejā, uh, labprāt ar tiem dalījos, un varbūt jūs arī paudīsiet tagad savu reakciju Kā jau teicu, es kā budžeta komitejas eh, dalībnieks devos uz eh, šo reģionu, lai pārtrauktu šo piecu gadu eh, ilgušo periodu, kuru laikā Eiropas parlaments, kas ir budžeta līdzpieņēmējs Eiropas Savienībā, kur ir galvenais finanšu partners, nebija nosūtījis nevienu pārstāvi uh, uz šo reģionu. Es saņēmu visas vajadzīgās atļaujas un uh, devos uh, uz turien, lai novērtotu, kāda ir ietekme mūsu darītajam darbam uh, Palestīnā. Herzlichen Dank. Sirsnieks, paldies, kolēģi kungs, par šo ziņojumu, kā pirmais pieteicies runāt Kankungs. kungs. Thank you, Chair. Uh, can... Paldies, uh, priekšsēdētāj kungs. Es vēlētos pateikties par ziņu, par jūs tikko teikto. Tas eh, rada tādu skaidru un samērā šausminošu skatījumu uz to realitāti, kas valda Gazā. Jā, miera process bet varbūt jūs varētu nedaudz eh, sīkāk eh, paskatīties, pa pastāstīt, kas notika Gazā, tika sagrauts civiliedzīvotāju privāti īpašumi. Un vēl divi citi jautājumi. Jūs pieminējāt, ka vajadzību tur ir daudz, bet eh, cik būtiska ir Eiropas Savienības sniegtā palīdzīgā roka. Kā Eiropa palīdz palestīniešiem un kāda ir iespējas, piemēram, ja kāds, kāda delegācija no Eiropas parlamenta vēlētos doties uz gazu un mazliet sīkāk pakavēties un tikties ar pamat ar iedzīvotājiem Klausoties jūs teiktajā, es bieži pieķēru sev pie domas, kāda tad ir atšķirība starp eh, civiliedzīvotājiem, kuri dzīvo gazas sektorā, un tiem, kuri dzīvo lielā cietumā. Kāda ir atšķirība? Aukanas kundze nākamā lūdzu. Jā, paldies, prieksēdētāji kungs. Vispirms eh, es eh, ļoti augstu vērtēju to, ka jūs skaidri pateicāt, ka Eiropas Savienība tā kā vispār neparādās kā palīdzētājs okupētajās Palestīnas teritorijās. Un eh, jūs teicāt, ka palestīnieši, ja viņiem būtu iespēja, varētu daudz labāk izpausties. Kā jūs ziniet, kopš eh, septītā gada no gazas sektora ir tikpat kā neiespējami kaut ko eksportēt. Viņiem ir daudz, jūs arī to pieminējāt, daudz ražojumu, kuri ir augsts raudas un ko varētu eksportēt, bet viņi to nevar. Es uh, esmu vīlusies gan šajā vizītē, gan jūsu tikko teiktajā, jo ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas parlaments ir devis jums mandātu leģitīmi īstenot mūsu tiesības. Jo 15. gada jūnijā mēs vienojāmies par šo vizīti. Es esmu Palestīnas delegācijas vadītāja un jau gadiem mēs mēģinājām uh, tā kā caursist Izrēlas varas iestāžu uzlikto blokādi, tās neļauj mums ierasties Palestīnas teritorijās kopš 11. gada. Eiropas Savienība ir būtiskākais Palestīnai palīdzētājs, un vienlaicīgi mums nav skaidrs pat eh, nelielos vilcienos, kas notiek ar Eiropas Savienības doto naudu. Gaza sektors ir viena no traģiskākajām vietām uz šīs zemeslodzi, tā varētu teikt, bet Eiropas Savienība par visu to klusē. Šī pilnīgi nepieņemamā situācija ir novedusi pie tā, ka Šulc beidzot ir izveidojis kopīgu afet deve un budžeta komitejas prieksēdētāju tikšanos, un kur varēja doties uz gāzu, un bija panākt vienošanās, ka šie, eh, kā delegācija dosies, un tas tika nolēmts 15. 15. gada jūnijā divu mēnešu laikā uz gāzu. Divu mēnešu pārvērtās eh, pār, pārpa 12. Un eh, ir pārsteidzoši, ka šī vizīte, kas notika pirms pieciem mēnešiem, vispirms ar Tvī kungs to visu tātad atskaits sarakstīja franču valodā, un tagad arī franču valodā ir, ad, ir jūsu prezentācija. Arthuis punkts, eh, kungs varētu uzrakstīt savu atskaitu rakstiski un izsūtīt eh, visām iesaistītajām pusēm. Tas bija Eiropas parlaments, kurš prasīja, kurš finansēja šo vizīti un nedrīkst būt tā, ka atskaites parādās tikai un vienīgi Artuhujas kunga personīgajā blogā. Freund. Thank you. Roida kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, esmu priecīgs redzēt jūs atpakaļ atgriežam, red, redzēt, ka esat atgriezies no Amerikas Savienotajām valstīm. Uh had a delegation to Delegācija uz Palestīnu devās šā gada sākumā, bet mums nebija atļauts apmeklēt gazas sektoru. Mēs e, zinām, ka, un to jau pieminēja Aukens kundze, situācija ir tāda, es pat nezinu, kā lai to nosauc. Katrā ziņā neapmierinoša, bet tas ir tāds e, ļoti maigi, vērtē, ļoti maiga vērtējuma īpašības vārds. Situācija eh, jau gadiem nemainās, patiesībā nevis gadiem, bet gadu desmitiem. Un Eiropas Savienība pilnīgi noteikti nedara visu, kas tās spēkos, lai atvieglotu palestīniešu dzīvi. Klausoties Izraēlas teiktajā, mēs eh, sasteigt nonākam pie secinājuma, ka divu valstu uh, risinājums, divu valstu pamiers nav iespējams, tas nekad nebūs iespējams, bet Izraela nepiedāvā arī nevienu citu risinājumu, skaidru uzreiz pasakot, ka risinājumu nav. Bet eh, vēlētos pajautāt uz citas nots sekojošu jautājumu. Kāpēc, jūsuprāt, nevienam no mums nav ļauts doties vismaz pēdējos piecus gadus uz gazas sektoru, un jūs bijāt pirmais, kas tur aizbrauca? Vai tas um, parāda Izrēlas um, viedokļu mājiņu, un ka Izrēlē sāk parādīties sirdsapziņas pārmetumi attiecībā pret Eiropas Savienību. Tātad kā jūs tulkojat šo Izrēlas uh, pilnīgā bloka nelielo atcelšanu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāj kungs, saka Austrēvičs kungs. Es augstu vērtēju Žāna Artuī kunga personīgos sasniegums dodoties uz gazas sektoru un tiekoties ar vietējiem. Bet ir zināmi apstākļi, kurus jūs nepieminējāt. Jūs pieminējāt 300 miljonus eiro, ko ik gadus Eiropas Savienība dod Palestīnas eh, varas iestādēm. Un eh, esmu pārliecināts, ka lielākā daļa šīs naudas eh, tiek novirzīta socioekonomisko problēmu risināšanai, un lai vienkārši nodrošinātu iedzīvotāju ikdienas vajadzības. Un tomēr Ir parādījušies eh, pierādījumi šīs naudas nelietīgai un neliederīgai izmantošanai un pat militāru objektu būvniecībai, piemēram, iepērkot ieročus, kur savukārt tiek izmantot teroristiskos aktos, kā arī tuneļu būvniecībā un citu militāru objektu būvniecībā. Artīkungs. Vai jūs esat pilnīgi un galīgi pārliecināts, ka Eiropas Savienības dotā nauda aiziet uh, legāliem mērķiem. Jā, Šafhauser. Šafhauser kungs, lūdzu. Mans jautājums iet līdzīgā virzienā. Es uh, pats vadīju Eiropas sadarbības institūtu. Mēs uh, organizējam projektu uh, Gazā, bet to nācās slēgt tieši naudas piesināšanās dēļ. Tātad vai jūs esat pārliecināti, ka šie 300 miljoni tiek labi izmantot? Otrais jautājums ir, vai ir uh, tiešām jātērē 300 miljoni? Varbūt, ka mums uh, vajadzētu drīzāk dot savas zināšanas mūsu kapacitātes ietvaros, uh, runāt par būvniecības projektiem, un mēs varētu šos projektus piedāvāt uh, Saudārābijai, Katārai, uh, tam līdzīgām valstīm. Uh, kurām ir daudz finanšu līdzekļu, un tad tās varētu savus musulmaņu brāļus atbalstīt uh, Gazā. Es uzdodu sev tiešām jautājumu par to, vai mūsu ieguldījums ir tik uh, vērtīgs tiešām, kā mēs uh, domājam. Varbūt, kā drīzāk jāļauj viņu draugiem um, finansēt savus draugus, kas ir pie varas Gazā. Tagad eh, vārds eh, vēl Gomešas kundzei, viņa lūdz vārdu. Gomešas kundze, Ana. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tiešām atvainojos, ka nevarēju ierasties laikā, lai dzirdētu ar tīkunga ievadvārdus, bet eh, es dzirdēju, ko kolēģi šeit jautāja. Tātad jā, Bija brīdis, kad Tonijs Blērs tika nozīmēts par sava veida pārstāvi, lai tiktu galā ar gazas sasāpējušajām problēmām, un viņam bija projekts par kanalizāciju. Un viņš sūdzējās, ka viņš nevarēja šo projektu īstenot, jo projekts tas bija vienkārši lielisks, bet šā projekta īstenošanai bija vesela virkni politisku spēr, šķēršļu. Gazā atrodoties, es vienmēr jūtos, ka tas ir milzu cietums brīvā dabā. Un patiesībā situācija ir pat pasliktinājusies pēdējo reizi, kopš tur biju, kas mani tracina, ka mēs maksājam, bet mēs neko nepaģērām. Un neviens neko nedara. Es domāju, ka situācija ir pat pasliktinājusies. Tātad jautājums nav pat par to, ka nauda uh, netiek adekvāti izmantota un nenonāk cilvēku vajadzību īstenošanā. Jautājums ir, vai vispār ir jau kāda jēga kaut ko dot, jo jēgas patiesībā nav, miera process neturpinās un nav tikpat kā uzsāks, vai mēs turpināsim tādā pašā garā un maksāsim par šo brīvdabas cietumu. Herr Präsident. Lūdzu, priekšsēdētāji kungs. Merci. Paldies, godātie kolēģi, par jūsu novērojumiem un jautājumiem. Es diez vai varēšu uz visiem atbildēt. Un, eh, jā, šī misija ir izraisījusi dažādus jautājumus un radījusi vilšanos. Man šķiet, ka jāatgādina ka kopš Hamas nāca pie varas Gazā 2008. gadā un 2007. Eh, gadā lika, tika uzlikta blokāde, tad eh, jebkurai apmeklējumi Gazā um, notiek tikai ar Izraels valdības atļauju un aizliegumi um, bieži vien notiek drošības dēļ, un tas nozīmē, ka nav bijis iespējams doties kopš 2011. gada uz šo teritoriju. Situācija ir um, attīstījusies, un uh, šajā ietvarā priekšsādātājs Šulcs uh, uh, uh, informēja AFET, DEVE un manas komitejas uh, priekšsēdētāju, uh, un ka 2015. gadā mēs varētu doties uz pirmo, pirmajā atmeklējumā atkal un atvērt šīs durvis atkal uz šo reģionu. Un mums neizdevās rast vienotu datumu, kad doties. Un tāpēc es izlēmu viens pats doties uz turienu, lai novērotu to, ko varēju arī konstatēt tur uz vietas. Es neiešu tālāk par savām pilnvarām. Es uz turien devos kā budžeta komitejas priekšsēdētājs, un jūs varat iedomāties, ka tad, kad uh, mēs tur esam tikai 24 stundas, tad mums nebija iespēja veikt auditu. Mēs nevarējām pārbaudīt, vai rēķini tiešām atbilst veiktiem darbiem. Tad mums ir jāapmierinās ar vispārīgiem jautājumiem. Es vienkārši gribēju apmeklēt šīs vietas, doties uz uzņēmumiem. Uh, piedalīties um, tikšanās reizēs, kas uh, tika organizēts Amrā, un um, kur piedalījās uzņēmumi, kas bija saņēmuši mikrokredītus uh, ar uh, Eiropas Savienības finansējumu. Mēs neesam vienīgie, kas palīdz šādā kontekstā. Man nebija izdevība izveidot tādu galīgu viedokli. Un, kā jau kolēģis, kas pirmais izteicās, jautāja, vai tas ir brīvdabs cietums. Nu, es jau teicu, ka Gaza mano uztverē bija geto un bija ļoti grūti izbraukt no Gazas, un vienīgais pārējais punkts, eh, kur tiek pārvestas preces, tur tās preces tiek kontrolētas, skanētas, un Izrēlas eh, iestādes eh, pārbauda, lai neiekļūtu Izrēlā nekas vai Gazā nekas, kas varētu tikt izmantots um, ieroču ražošanai vai um, tuneļu stiprināšanai starp Gāzu un Izrēlu. Tātad mēs eh, šeit konstatējam ļoti aizdomām pilnu atmosfēru ar milzīgu spriedzi, kas ir gandrīz taustāma, un eh, es arī redzēju dažādos eh, bojājumus, un kādas sekas ir bijušas karam. Uh, un uh, tomēr uh, atjaunotne nenotiek, tāpēc, ka nav vietējā mērogā tādas patiešas koordinācijas. Uh, ir vietējie, kas cer uz oktobra um, pašvaldību vēlēšanām, bet vēlēšanas tika atlikts, tās nenotika. Un tātad mēs redzam, ka cilvēki dzīvo pilnīgi neskaidrā situācijā, viņiem nav nekādas drošības par nākotni, un pie Eģiptes robežas es dzirdēju uh, uh, troksni uh, no Sinajas. Uh, tātad, uh, un mēs redzam, ka šī situācija ir ļoti nedroša, drošība ir diezgan relatīva. Gāzes un Ēģiptes pārējais punkts bija slēgts. Un runājot par mūsu kolēģu, uh, kolēģis Margaretas Aukenes uh, Uh, vīlušanos. Viņa ir vicepriekšsādātāja delegācijā ar Palestīnu. Jūs delegācija mani oktobrī ielūdza, un es ceru, ka var nedaudz kliedēt jūsu vilšanos par manu ziņojumu, bet uh, tā nebija oficiāla uh, misija. Es vienkārši kā Eiropas parlamenta deputāts uh, gribēju dažas dienas pēc atgriešanās uzrakstīt ziņojumu par šo braucienu, ko es tur piedzīvoju, ko es tur redzēju, un arī ieskicēt dažus uh, ieteikumus. Tas arī viss, tas nekas vairāk nebija. Tas nav, uh, tātad decembrī es uh, būšu jūsu grupā, mēs varēsim turpināt šīs diskusijas. Es uh, ieteicu budžeta komitejai. Uh, ierakstīt savu braucienu uh, programmā 2017. gadā braucienu uz gāzu, lai turpinātu uh, šo te darbu uh, un ietu tālāk, dziļāk šajos te novērojumos un pārdomās. Tāpēc, um, jā, Es savu ziņojumu sastādīju tikai franču valodā, bet eh, nesmu pret to, ka tas tiek eh, iztūkots. Es ļoti labi apzinos, ka eh, jā, šis ziņojums nav tāds oficiāls ziņojums, tas vienkārši ir apraksts tam, ko es tur piedzīvoju. To, tātad ārējās darbības dienas noteikumi Ehm, norādīja, ka tur nevarēja pavadīt nakti, tikai uh, dekoru pārstāvji var uh, tur uh, pavadīt nakti, bet eh, tur citi nevar pavadīt nakti, kas man šķiet pārsteidzoši, jo citas nacionālās pārstāvniecības šāds noteikums neuzstāda. Tātad mums būs iespēja par to runāt. Uh, Bet es nekādā ziņā neapgalvoju, ka mani uh, uzrakstītie uh, novērojami un uh, ieteikumi ir kaut kādi absolūti. Es vienkārši domāju, ka ja Eiropas Savienība īstenot tādu patiesu kopēju vīziju, tas būtu vērtīgi. Es tikos uz vietas ar cilvēkiem, uh, Un uh, mums ir jāzina, kāpēc mēs to vai to finansējam un kāpēc ir tāda un tāda procedūra, kas dažkārt uh, uh, kropļo situāciju. Uh, piemēram, par šo ceļu, par ko es jums stāstīju, tas pilnībā atbilst uh, komisijas noteikumiem, lai saņemtu līdzekļus, bet es nedomāju, ka tās ir uh, šo iedzīvotāju galvenās problēmas, ko mēs šeit risinām. Mēs gribam viņiem palīdzēt, bet būvējam ceļu ārpus pilsētas un nevis uzlabojam ielas pilsētā. Un, um, Kāpēc mēs uz turien devāmies? Nu, tas vienkārši, lai spērtu pirmo soli, lai pārtrauktu šo bloķēto situāciju, kurā bijām, jo piecus gadus nevarējām uz turien doties, kaut gan esam galvenie finansētāji, kas nav pieņemama situācija. Vai mēs esam pārliecināti, ka tas, ko mēs finansējam, uh, netiek izmantots krāpnieciskiem mērķiem. Godīgi sakot, es neveicu nekādas pārbaudas, kas varētu ļaut man atbildēt uz šo um, jautājumu. Eiropas Savienība parasti uh, uzticas uh, partneriem uz vietas, uh, darbojas ar izsolēm. Uh, un tagad formulēšu ļoti um, piesardzīgi, bet humanitārās uh, darbībās, ko finansējam tuvākos, tuvākās partneru valstīs, tur mēs arī nevaram būt pārliecināti, ka finansējumu nepārtver eh, starpnieki vai iestādes, eh, kam šis finansējums nepienāktos, vai eh, dažādas vietējās struktūras, pret kurām mēs taču visā vismā cīnāmies. Un tāpēc jābūt tādiem realistiem, pragmatiskiem un pieticīgiem attiecībā uz uh, humānajām uh, darbībām, kas tiek uh, veiktas, vai notiek līdzekļu piesavināšanās, nu, es ceru, ka nē. Es neveicu nekādas pārbaudas, kas man ļautu to novērtēt. To vienkārši gribu skaidri pateikt. Es neveicu revīziju, neveicu pārbaudas uz vietas. Es tikos ar izglītības centra pārstāvjiem, kas apmāca un izglīto sievietes. Tā ir eh, nevalstiska organizācijas organizēta struktūra un iet droši vien pareizā virzienā, bet um, um es nezinu neko par to, vai kāds ir pārbaudījis uh, uh, šo rēķinu atbilstību. Tad es uh, apmeklēju pienotavu, kas uh, pārstrādā tuvējo teritoriju um, govju pienu, un es uh, biju arī um, apģērbšošanas uh, rūpnīcā, tur uh, cilvēki strādāja, veic ļoti labu darbu, un viņi arī eksportē šos uh, produktus uz uh, Eiropu, un kā jau teicu, ierodas uh, katru dienu 800 uh, Um, automašīnu, smago mašīnu ar uh, aprīkojumu un uh, ārā brauc tikai 80. Tā tad ir ļoti uh, nelīdzsvarot situācija. Tonijs Blērs uh, tika iecāts par šo iepšo pārstāvi um, attiecībā uz notekūdņiem. Gomešas kundze, jūs par to jautājāt. 100 uh, miljoni ir maksājusi attīrīšanas iekārt notekūdņiem. Tur ir eh, marmora um, pakāpiena, lai iziet uz terases, bet šī attīrīšanas iekārta nedarbojas un vajadzīgi vēl 20-25 miljoni, lai tā varētu sākt darboties, bet man nav uh, drošības, ka uh, ir jau uzbūvēta kanalizācija, eh, tātad, lai novadītu notekūdeņus uz šo attīrīšanas iekārtu. Un um, man ir jautājums, vai efektīvāk nebūtu vienoties ar uh, Izrēlas lauksaimniekiem no robežas otras puses, jo šī attīrīšanas iekārta ir ļoti netālu no robežas, uh, ka viņi varētu izmantot šos ūdeņus uh, savu teritoriju apūdeņošai. Tātad varbūt ir jāpārskata nolīgumi starp Izrēlu un Gāzu, tas attiecas uz dzeramā ūdens ražošanu, uz elektrības ražošanu jo tiek uh, būvētas uh, ūdens atsāļošanas iekārtas ar um, pilnībā neparedzamu uh, efektivitāti, un tās ir milzīgas investīcijas šajā infrastruktūrā, vai tomēr derīgāk nebūtu attīstīt mikroprojektus, mikrokredītus maziem uzņēmumiem, amatniekiem, kas uh, radītu darba vietas. Uh, 40% ir bezdarbs tur. Uh, Tas ir tas, ko es piedzīvoju, kur esam miera procesā. Tas, kas man pārsteidz, ir tas, ka Eiropas Savienība ir pirmais eh, galvenais finansētājs eh, nepiedalās eh, būtiskās sarunās, tad, kad kaut kas būtisks notiek. Eiropas Savienības pārstāvja nav pie sarunu galda, lai kā mēs to meklētu. Tātad šis brauciens bija ļoti interesants, bet uh, Tas ir tāds vispārīgs uh, virspusējs brauciens, jo es biju viens un šis brauciens bija īss. Um, bet mums ir jāorganizē uh, citi braucieni, un to paredzam darīt 2017. gadā un arī vēlāk. Bet uh, globāli runājot, uh, runāšu par to, ko esmu pieredzējis citos braucienos uz Libānu, Jordāniju un Turciju. Uh, mūsu pārstāvniecības uz vienas, eh, uz vietas, eh, man liekas, ka tā īsti eh, neīsteno. Viņiem nav tāda skaidra vīzija par to, kas jādara uz vietas. Viņi saka, ka jā, vajadzīgi līdzekļi, bet kāda ir šī globālā kopējā vīzija, kāda ir stratēģija? Uh, Tur mums ir vajadzīga afet komiteja, lai atbildētu uz šiem jautājumiem. Herr Belder hat sich nog gemeldet. Could we ask the commission? Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, Belder kungs vēl pieteicies. Jā, paldies. Paldies, Artoja kungam, jūs par jūsu ziņojumu. par Palestīnas teritorijām un par jautājums par minoritātēm tur. Kā jūs domājat par viņu situāciju? Gribētu jautāt par Eiropas Savienības budžetu un Eiropas Savienības projektiem, vai ir īpaši uzmanība pievērsta šīm palestīnas kristiešu uh, situācijas risināšanai. Rietumkrastā tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai viņi tiktu aizsargāti un lai tur tiktu piešķirts Eiropas finansējums, jo situācija ir uh, bīstama. Uh, jo viņi nevar piedalīties noteiktās sabiedrības darbībās, jo viņiem ir vienkārši tādēļ, ka viņi ir kristieši. Jā, es uzklausu jūsu jautājumu, bet eh, šajās 24 stundās, kuras pavadīju Gazā un tajās tikšanās reizēs un diskusijās, kas man bija, uh, Es eh, nesaņēmu nekādu informāciju, kas ļautu man precīzi atbildēt uz jūsu jautājumu. Mēs uzticamies eh, tām nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas uz vietas, eh, kas, manuprāt, strādā nediskriminējot. Un tāpēc nevaru jums sniegt nekādu atbildi. Es godīgi domāju, ka mūsu um, komandas, deko komandas uzklausa visus un eh, nepiemēro nekādu diskriminējošu attieksmi, veidojot geto eh, šī geto ietvaros. Paldies. Yeah, just, uh, Mr. Bog, I've just one little remark. Jā, tikai es tikai es uzdevu jautājumus, es tātad uzdodu jautājumus, kas ir tāda ārkārtīgi kreisi, bet Es dzir gribētu dzirdēt eh, atbildi no komisijas, jo arī komisijas pārstāvi, ārējā darbības dienesta pārstāvi ir šeit. Un eh, būtu interesanti dzirdēt arī viņu teikto par jūs teikto. Bonjour. Tā tad es eh, pārstāvu nodaļu, kur strādā ar. Eh, Principā man nekas daudz nav sakāms, vienkārši pateikšos ar Tvīkungam par viņa braucienu, kas ir ļoti svarīgs arī mums. Jā, protams. Uh, tas arī um, pārtrauc šo piecu gadu periodu, kad neviens nebija devies, neviens nevarēja ierasties Gazā, un uh, mēs uzklausījām, un arī man arī bija iespēja tikties ar uh, Artuī kungu pirms viņa brauciena. Es saņēmu tieši no viņa, viņa piedāvājumus, priekšlikumus, kurus arī nosūtēju atbilstošiem cilvēkiem, un man šķiet tiešām ļoti būtiski, ko viņš uh, teica. Ja jums ir vēl kāds uh, konkrēts jautājums mums, esmu jūsu rīcībā, protams, gatavs uz tiem atbildēt uz šiem jautājumiem. Paldies! Ja, Kollege, ich habe ja bewundert, äh, in welchem Jā, es jau brīnījos, kādā veidā jūs tik eleganti paskaidrojāt uh, šī ceļojuma formālos nosacījumi, ja kolēģis sapratu, uh, tad uh, šeit drīzāk bija komentārs par šķēršļiem un aizkavēm, varbūt, ka varētu to atbildēt. Man, Sie haben ja alles gesagt, nur nichts zum Inhalt. Jā, bet jūs neko par saturu vēl tā kā nepateicāt. Ist das nicht verständlich, wie ich Vai nevarēja saprast, ko es teicu? Lūdzu. Uh, eh, uh, eh, Mr. President, uh, if I... Prieksēdētāji kungs. Ja es pareizi sapratu, tad Artuis kunga vizīti atbalstīja un tā kā šo te vizīti sagatavoja Šulca kunga darbība. Es saņēmu vizītes atskaiti, kas manai nodeļai šķita interesanti. Kā jums šķiet, kāda tur ir situācija, pārtrauc priekšsēdētāja kungs, vai jūs konkrēti varat izteikties par situāciju gazas sektorā? Yes. Totally Artuis said, or... Vai Artuis kunga teiktais atbilst patiesībai, vai ir problēmas, kuras vajadzētu varbūt risināt savādāk vai niansētāk? Uh, kāda ir programmas īstenošanas gaita. View, the, eh, the, the... Mūsuprāt, eh, problēmas, ar kurām sastopamies īpaši Izrēlā un starp Izrēlu, Palestīnu un eh, mūsu attiecības ar šīm valstīm ir tādas, ka mūsu humanitārās palīdzības programmā mums ir tomēr jāņem vērā šī te politiskā situācija, bet mēs esam pret okupāciju un Gazā notiekošais mūs īpaši dusmo. Un arī blokādi mēs nevaram akceptēt. Vispirms, mēs nevaram sniegt tādu valstu, kas kaut kādā veidā substituēt okupāciju. Bet eh, programmas īstenojot, mēs, protams, esam spiest ņemt vērā politisko situāciju, kas ir pret mūsu pārliecību. Programmas, eh, kuras mēs īstenojam, piemēram, Artuiskungs pieminēja kanalizācijas projektu vai ūdens uh, eh, attīrīšanas plānu, tā tad eh, Izrēla piegādā enerģiju un tā tālāk, un pēdējā konference, kas notika septembrī, mums izdevās vienoties ar Izraels pusi par kompromisu, ka viņi piegādās attīrīšanas iekārtām nepietiešamo enerģiju. Tas pats arī uz atsāļošanas stacijām. Mēs sadarbojamies gan ar Izraels, gan ar Palestīnas eh, partneriem, lai nodrošinātu šīs atsāļošanas stacijas darbību. Ko vēl darām? Mēs mēģinām sadarboties ar palestīniešiem, izveidojot darboties spējīgas institūcijas, lai viņi paši pēc tam varētu nostāties uz savām kājām. Un treškārt, uh, Mēs e, mēģinām pēc burta un būtības īstenot finanšu palīdzības mehānismus, kurus piedāvā institūcijas. Un e, kā to paģēra gan parlamenta dažāda ziņojuma, gan arī revīzijas, paģē, e, ar, gan arī revīzijas palāta, lai finansējums netikt izmantots neliederīgi. Bet situācija, vai tā ir tāda, kādu to vēlamies redzēt, nu nav jau. Bet mēs darām visu, kas mūsu spēkos, izmantojam eh, mūsu instrumentus, lai situācija būtu atrisināta pēc iespējas ātrāk, pēc iespējas labāk. Man ir vēl papildus jānis runāt par okupāciju. Izraēļ, manuprāt, nav kasā. Vai jūs domājat Hamas izdarīto okupāciju? Ko jūs domājat, sakot vārdu okupācija Gazā? Un kā jūs saskatāt sadarbību starp Hamas un Palestīnas iestādēm, Gazā, lai Gazā īstenot projektus, jo sadarbība Palestīnas izdeļas nedarbojas, jo Palestīnas pārbaudē, jo, jo tur nav kā, kāds iespējas darboties, bet es nesaskatu tur nekādu problēmu. Priekšsēdētāji kungs, kad es runāju par okupāciju, es runāju par rietumkrastu. Un Arī tur viesojās Artujas kungs. Par gāzes sektoru, protams, vislielākā problēma ir tieši blokāža, blo, blo, blokāža starp Hamas un Palestīnu, Palestīnas pašpārvaldi. Protams, jau daudzus gadus mēs mēģinām samierināt šīs divas nesamierinājumās Palestīnas puses. Patreizējā situācija Gazā jau neveicina šādu viedokļu samierināšanu, bet eh, mēs eh, mēģinam īstenot komisijas vadlīnijas sadarbībā ar Hamas un ar Palestīnas pašpārvaldi. Palestīnas e, e, varas iestādēm ir vairāki ministri, kas strādā gāzes sektorā, piemēram, infrastruktūras projektos. Tāpēc e, mūsu sadarbība ar Palestīnas iestādēm ļauj īstenot mūsu programmu realizēšanu. Un apmēram 80 miljonus eiro mēs e, sūtām UNRA, kas īsteno veselu virkni programmu, palīdzot palestīniešiem Gazā un nodrošinot pamat e, pakalpojums tādus kā izglītības sniegšana un tā tālāk. Uh, merci beaucoup. Uh, je voudrais revenir. Paldies, es gribēju atgriezties pie jautājuma, kuru uzdeva mans kolēģis Bās Bēlders. Es ļoti labi saprotu, ka jums nebija pietiekam daudz laika, lai pievērstos visām problēmām, bet pirmkārt eh, jautājums par šīm vajātajām kopienām. Tas ir prioritārs jautājums, un tas nav marģināls jautājums kristiešu situācija Hamas uh, vadībā. Uh, Otrakārt, Gaza, neatkarīgi no tās uh, īpašā statusa vēsturisku apvērumu dēļ, uh, šo politisko struktūru vada Hamas. Un mums ir jāinteresējas par to, kādi ir cilvēktiesību ievērošanas apstākļi Hamas vadībā. Jā, es saprotu, ka tā ir bloķēta teritorija, bet tā ir teritorija, kurā valda Hamas, un mums ir jāinteresējas par problēmām, kas uh, notiek, kas parādās šajā politiskajā situācijā. Treškārt, es uh, gribētu aicināt iestāties par diskriminētajām kopienēm, kopienām, jo tā nav diskriminācija. Es, uh, varbūt eh, pietiekami labi nesapratu eh, vārdu diskriminācija un to veidu, kādā jūs to lietojāt. Lomešas kundze. Jā, man arī ir jautājums. Vispirms, eh, es domāju, ka vismaz saskaņā ar to, ko pati esmu novērojusi Gazā, esmu tur bijusi vairāk kārt, ir tas, ka katram tiek pārkāptas cilvēktiesības. Kristiešiem, musulmaņiem, eh, neticīgajiem, viņu cilvēktiesības tiek pārkāptas, jo viņiem ir jādzīvo šādā te teritorijā, kur netiek respektēta nekāda brīvība. Tas ir cietums. Un tas eh, netika respektēts, tad, kad es tur biju, tur bija Izraels okupācija, un tagad ir Izraels bloķēda, blokāda. Un tagad man ir jautājums komisijai, vai uh, mēs uh, maksājam par šo blokādi. Kas notiktu, ja uh, mēs atteiktos uh, maksāt? Vai tad Izrēlē nevajadzētu tad maksāt par to ēdienu, ko, kas uh, jāēd cilvēkiem, kas dzīvo šajā cietumā? Question, like... Ja komisija vēlētos atbildēt uz šo retorisko jautājumu, bet uh, Tas, ka Gazā netiek īstenots cilvēktiesības pie vainas, ir arī Hamas un ne tikai Izraēla, jo tas ir Hamas, kas neļauj cilvēktiesībām tapt īstenotām Gazas sektorā. Always... Answer, Tā tad um, atbilda komisijai. Paldies, priekšsēdētāj kungs, un paldies arī Gomes skundzei par jautājumu. Jā, protams, Mēs šos jautājumus uzdodam paši sev ikdienas. Vai tad būtu labāk, ja mēs pārtrauktu sadarbību, vai tas uzlabotu palestīniešu ikdienas apstākļus un situāciju? Atbildi, kādu mēs paši sev atkal ikdienas dodam, ir nē, nav nekāda sadarbības pārtraukšana. Jo tas, lai Palestīnas valsts varētu turpināt izdzīvot, viņiem ir nepieciešams mūsu atbalsts. Mēs, protams, atvieglojam ļoti daudzu palestīniešu ikdienu, gan veselības aprūpē, gan izglītības nodrošināšanā. Mēs saprotam, ka mūsu programmas varbūt netiek īstenotas perfekti un ideāli, un tomēr arī mūsu artava ļauj samazināt šo milzīgo plaisu starp vajadzībām un Palestīnas valsts iespējām. Ja mēs tur nebūtu, tad to nedarītu vispār neviens, tā kā nu, mēs tomēr darām svētīgu darbu. Bien, écoutez. Euh... Nu, jā. Nelieciet man teikt to, ko es negribēju teikt. Es devos īsā braucienā, kā budžeta komitejas priekšsēdētājs, lai censtos uh, novērtēt vietējo situāciju, bet jo īpaši par tā finansējuma uh, izlietojumu ko palestīnieši saņem no Eiropas Savienības budžeta. Es jums izklāstīju savus novērojumus. Gāza, kā jau teicu, ir geto. Cilvēktiesību situācija ir ļoti būtiska, bet tad, kad ir 60% jauniešu vidū bezdarbnieku un 40% bezdarbs eh, vispār, tad eh, jāuzdod jautājums, kādas tad ir prioritātes. Uh, Tas ir skaidrs, ka Hamas neuzņems savu pienākumu koordinēt, un visa palīdzība, kas tiek sniegta, um, to sniedzot, mēs meklējam koordinātors uz vietas. Jā, tā ir, ka Palestīnas valsts domā par uh, reģionalizāciju un veidot gāzu kā atsevišķu reģionu. Tad, kad jūlijā uh, Uh, runājām par uh, oktobra vēlēšanām, tad bija cerības, ka tās uh, uzlabos situāciju un ņems vērā vairāk sabiedrības intereses. Un, ka tas uzlabos diskusijas ar Izraēlu, bet diemžēl tā nebija. Palestīnas pašpārvalde izlēma atlikt vēlēšanas, jo tas, kas varētu tikt pieņemts Gazā, tika apstrīdēts eh, Jordāns rietumkrastā. Jā, tad, kad runājam par cilvēkiem, kas tiek vajāti Gazā, es tik teikšu jums godīgi, man nebija laiks un manā programmā arī nebija iekļautas eh, šādas tikšanās, kas ļaut man izvērtēt šo jautājumu. Uh, Un man šķiet, ka jūs kā AFET komitejas biedri daudz kompetentāk esat šajos jautājumos nekā es. Bet vēlreiz, eh, man šķiet, ka ir jādzīvina ekonomika un eh, to, kas tiek darīts ar mikroprojektu, mikrokredītu starpniecību, ir ļoti vērtīgs. Tas dod cerību cilvēkiem, jo eh, tiekoties ar cilvēkiem, kas dzīvo Gazā, uh, Man visvairāk pārsteidz tas, ka viņi visi teica, ka viņiem nav nākotnes. Un ja mēs um, tādējādi varētu palīdzēt, un tas ir tas, ko es jums centos uh, pastāstīt, uh, uh, proti, ja mēs esam galvenais finansiālais donors, tad varbūt kaut kādā brīdī mums ir jāatrod tādi formulējumi, lai Izraels iestrādes mūsu saprastu, un arī Palestīnas iestrādes mūsu saprastu. Uh, ja mēs esam lielākais finansētājs, jo tā ir, kā saka Gomešas kundze, varbūt, ka tā uh, humanā palīdzība, uh, tā ir uh, palīdzība arī Izrēlai, uh, tā, ko sniedzam uh, Gazai. Tikos ar Monterāju kungu, kurš rūpējas par koordināciju starp Izrēlu un Gazu. Uh, Viņš eh, tiešām vēlējās virzīties uz priekšu, uzlabot attiecības starp abām pusēm un eh, dot arī izbraukšanas vīzas eh, gazas iedzīvotājiem. Nu, mums noteikti vēl būs iespēja par to parunāt. Un Es apņemu savu ziņojumu iztulkot angļu valodā, kas ir uh, radījis interesi arī no Palestīnas delegācijas vicepriekšsēdātājas puses. Es cenšos dot ieguldījumu, balstoties uz uh, to, ko redzēju, ko piedzīvoju, daudz kas vēl ir darāms, bet uh, ja esam tik lielu finanšu līdzekļu donors, tad mums ir pienākums veidot uh, Uh, tādu patiesu politisku vīziju, un man šķiet, ka Eiropas Savienībai tādas līdz šim nav. Paldies par ielūgumu, priekšsādātāja kungs. Sīsnieks, paldies, priekšsādātāja kungs, par ziņojumu. Kā jūs redzat, interesi par šo tēmu atkal ir pamodusies, tāpat arī komisijas komentāri norāda, ka ir jāpadziļina šis temats mēs brauksim vēl uz Ramālu Jeruzalēmi un mēs paliksim pie šī jautājuma risināšanas un sekosim, kā attīstās lietas, un mēs mēģināsim, lai Eiropas Savienība vismaz mēru un ietekmi var atstāt uz šīs naudas eh, tērēšanu, lai arī veselības jomā un eh, skolu izglītības jomā tiktu sniegti projekti attīstīti, un tā būtu pareizā nostāja. Uh, Jā, un jānoraug, šeit jāraugās, kur ir trūkumi un kur ir uh, tāda situācija, ka nauda nonāk nepareizos kanālos. Tādi jautājumi, jo, protams, ka šeit ir sarežģīta situācija, mums arī jāraukās, dažreiz jau, jau esmu runājis par to ar politiskajiem pārstāvjiem. Tur ir Palestīnas uh, pašpārvaldē ierobežotas uh, iespējas rīkoties gazas joslā un konstruktīva pieeja palestīniešu pusē netiek pieļauta. Sirsnieks, paldies! Merci. Paldies!